Es eh, ceru, ka visi ir ieņēmuši savas vietas. Eh, mēs eh, varam atsākt darbu. Nu, tā tad mūsu darba kārtība. Uzklausīsim uh, Jensa Geijera uh, ziņojumu uh, par uh, regulu kuras mērķis ir grozīt regulas, kas nosaka pāraudzības iestādes darbu un kas attiecās uz finanšu tirgiem. Gejerkungs, jums ir dos vārds. Paldies, priekšādētāji. Es gandrīz vai jau esmu spējīgs sākt runāt. Maz brītiņu lūdzu pagaidiet. So, um... Nu labi. Cienījamies kolēģis un kolēģi. Mums šeit ir darīšana ar priekšlikumu, kas nāk no komisijas par jauno redakciju aģentūrām, kas ir nodarbojas ar finanšu tirgus uzraudzību, kurām ir mērķis uh, virzīt uz priekšu kapitāla tirgus uh, savienību un samazināt uh, riskus finanšu tirgū. Līdz ar to trīs aģentūras, ir tīpaši ESMA, tā tiek uzlikta lielāka, tiešāka kontrolas uh, funkcija, un iekšējais pārvaldības modelis tiek pārstrādāts ar uh, aģentūrām, un arī finanšu, uh, finansējuma modelis starp aģentūrām, un tur budžeta komiteja līdz ar to arī ir iesaistīta. Vēlākās tagad pieaugot kompetencijai, protams, ka aģentūrām ir papildus finanšu un personāla resursi, mums jāparaugās, vai tas ir plānots tā, ka tas atbilst eh, aģentūru patiesajām vajadzībām. Līdz šim finansējuma modelis darbojas aģentūrām tādā veidā, ka 40% no izmaksām nāk no Eiropas Savienības līdzekļiem un 60% no nacionālajiem uzraudzības iestādēm. Tāds ir paredzēts. Šīs finanšu daļa, kas nāk no nacionālajām iestādēm, tas ir pēc balsu daļas attiecīgajai balsu daļai, kas tām ir, balsojot padomē. Tas, kolēģis un kolēģi, ir sistēma, kas godīgi sakot nav gluži godīga un taisnīga. Mums ir valsts, kurās ir daudz iedzīvotāji vidus un uh, austrum Eiropā, Polija un Rumānija, kas, protams, pamatoties uz lielā iedzīvotāju skaitu atbilstoši viņiem ir uh, liela, liels balsu skaits padomē, bet pamatoties uz viņu pagātni, viņam ir ļoti vājš finanšu sektors, kamēr maza valsts, kas ir starp Vāciju un Franciju, bet ne, vārdā to nesaukšu, tur ir mazie dzīvotāji, bet tur ir ļoti liela finansu daļa, liels kapitāls, un es domāju, ka mums eh, šeit vajadzētu no šī modeļa distancēties. Par iedzīvotāju skaitu ņem par pamatu bet uh, finanšu sektora stiprumu vajadzētu ņemt par pamatu. Abos gadījumos es uzskatu, ka tas būtu daudz taisnīgāk. Turklāt vēl šis, šī finanšu sistēma novadus pie tā, ka aģentūras agrāk tām bija pārāk maz naudu, lai pilnībā izpildītu savu fin, uh, funkcijas, misijas. Protams, ka nekāds pārsteigums nav, ka padomē šis priekšlikums uh, piedzīvoja uh, iebildumus, un tādēļ mēs mūsu abu referentiem, arī ekon referentam, teiktu, ka mums vajadzētu arī pašiem savu juridisko atzinumu arī no parlamenta, lai mēs eh, varētu ar padomes juridisko interpretāciju varētu detalizēti strādāt, paraudzēs, kā tā ir. Jā, deleģētā tiesība aktā ir noteikts, eh, cik precīzi ir šis finansējums eh, vienā pilnvarojumā, un eh, tas ir jānodrošina niesaistēm pusēm. Ja mēs runājam par aģentūru finansēšanu, tad mūsu komitejā tas ir temats, ko es nenovērtētu par zemu, jo mans priekšlikums būtu tāds, ka vienalga, kas notiks, finansējuma daļa aģentūrām vismaz 0,5% 15% ir jānāk no Eiropas Savienības budžeta. Šis drusku tāds nenoteiktais skaidrs, tam ir tāds skaidrojums. Mums vajadzētu piešķirt vērtību tam, ka tur, kur aģentūru uzdevumu viennozīmīgi ir uh, pārvaldes tehniskas dabas, piemēram, es domāju par mikros vai uh, IT uh, drošību. Uh, un daudz citām lietām, kā aģentūru izdevumi. Tur nevajadzētu būt tā, ka dalībvalstīm jāmaksā vai citām iestādēm pusēm. Šādā veidā mēs aizsargājamies no situācijas, ka pēkšņi obligāti uzdevumi aģentūrām ir atkarīgi no ārpuses finansējuma. Te vienmēr arī izteiktas bažas arī šeit komitejā, ka tādā veidā radīsies atkarība un interešu konflikti. Tas nozīmē, ka mums eh, jebkurā gadījumā vajadzētu turpināt būt šā, šim eh, kopīgajam finansējumam un Eiropas Savienības finansējuma daļai vajadzētu būt vismaz tik lielai, ka šie iekšējie pārbaudas izmaksas tiktu nosektas ar to. Mēs eh, aģentūras izpildu valdē vajadzētu būt principam tā, ka ar absolūtu vairākumu var lēmt, tas būtu vienkāršāk, un tas nozīmētu, ka uh, izpildu direktors savā lomā tiktu drusku ierobežot savās funkcijās un uh, kopā ar citiem locekļiem viņš varētu atrast kompromisus un uh, kandidātu izvēlē izpildu valdē mēs uh, liekam priekšā vairāk raudzieties uz līdzsvarotību un parlamentu tas būs jāapstiprina un raugoties uz dzimumu līdztiesību un profesionālo prasmi tur jāspēr soļi uz priekšu. Turklāt vēl viens svarīgs punkts, kuru es komitejai vēlos ieteikt, ir parlamenta pārstāvniecība šajā governance board pārvaldes valdē. Mēs to arī esam jau likuši priekšā, lai informācija un Eiros parlamenta līdzdarbība pastāvētu un lai aģentūras demokrātiski atskaitītos iepratī Eiropas institūcijām un līdz ar to arī Eiropas parlamentam pastiprinātā veidā. Paldies! Merci, Gaillard, pour... Paldies, eh, Geijer kungs, par šo prezentāciju. Eh, tā mums ļaus rēģēt uz jūsu priešakumiem. Mm, kurš vēlas izteikties? Eh, Zāmā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, eh, referenta eh, kungs, eh, par jūsu atzinumu projektu. Lielākoties es atbalstu jūsu pozīciju šajā atzinumā. Galvenokārt arī tas, ka ir iespējama racionalizēšana šīm aģentūrām un ir jāizmanto kopīga pieeja. E, kā ir jāņem, ir jāņem vērā e, rekomendācijas e, aģentūra darbām, tā ka kopumā tas uzsver saskaņotību, efektivitāti. Tomēr, kā tas izriet no mūsu veiksmīgās sadarbības, Gajara kungs attiecībā uz aģentūrām, manuprāt, tomēr būtu labi izcelt vēl vairāk to, kāda eh, loma eh, ir budžetām, eh, kas, mēr, kas uzsver tātad tieši performanci un vajadzētu izvairīties no pārklāšanās ar nacionālajām iestādēm. Manuprāt, mums vajadzētu garantēt to, ka visas aģentūras strādā vislabākā un efektīvākā veidā, kāds ir iespējams, un sniedz īstu Eiropas pievienoto vērtību un tāpēc ir iesniegti e, grozījumi no manas e, puses, tie ir 18, tāpēc, e, ka tie ir trīs reizes atkārtoti. Tā ka tie ir tikai seši katrai aģentūrai, un tad nākamās bāžas attiecās uz ienākumiem un ierosinātajām maksām. Nekādos apstākļos šīs ierosinātās maksas nevajadzētu maksāt tām iestādēm, kuras tieši pārvalda ESMA un citas aģentūras jo tas var ietekmēt eh, konkurēt eh, spēju nozarē. Ir eh, jāgarantē tas, ka ir garantēta neatkarība, kā jau jūs uz to norādījāt. Tas ir viss, kas man sakām šobrīd. Paldies! Paldies! Vai kāds cits vēlas izteikties? Aikungs! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, no sākuma vēlos eh, pateikties eh, Gājera kungam par to, ka viņš ir izstrādājis šo atzinumu projektu komisijas priešakumam par šīm trīs āģentūrām un finanšu tirgiem. Un pēc nesenās finanšu krīzes mēs esam pārliecināti par, pārliecināti par to, ka finansiālā stabilitāte Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga un ir jāturpina darbs pie finanšu tirgu integritātes ir nepieciešamas kopīgas lomas un spēcīga uzraudzība. Un šajā ziņā Eiropas uzraudzības iestādēm vajadzētu būt uh, svarīgai lomai, garantējot uh, to, ka finanšu tirgi tiek veiksmīgi regulēti, ka tie ir stipri un stabili. Un attiecībā uz šīm trīs aģentūrām Eiropas uh, banku iestāde OPA un ESMA mēs varam atbalstīt komisijas pieeju un tās priekšlikumi sniedz labāku iespēju finanšu tirgus pāraudzībai vairākos aspektos e, tiek stiprināta tā, e, e, tas pārādzības iestādes pilnvers, tiek izstrādāts tas, kā ir labāks finansējums pārādzības iestādēm. Un, lai aģentūras pildītu savu lomu, tām būs vajadzīgas papildus pozīcijas un atbilstoši finanšu resursi komisijas priekšlikumā. Un attiecībā uz aģentūru ienākumu uz uh, sadaļu mēs varam pievienoties sadzinuma autoram, ka uh, uzraugošo uh, iestāžu uh, finansējumā ir jāņem vērā katras uh, dalībvalsts uh, finanšu sektora izmērs. Un uh, šiem te maksājumiem vajadzētu atbilst uh, konkrētā uh, finanšu sektora izmēram. Un līdz ar to tas būtu godīgāk. Un papildus uh, tam finanšu um, uh, modeli uh, noteikti vajadzētu iekļaut arī demokrātisku pārbaudi. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Geijera kungs. Tātad, kas attiecās uz šo te dalību? Tas ir tāds kā uh, uh, finanšu aktivitāšu nodoklis, un uh, tam šobrīd nevajadzētu apdraudēt uh, pāraudzības uh, iestādes. Un uh, tie var būt kā papildus resursi. Mm, kas eh, eh, tātad eh, šeit neskan, neskar Eiropas Savienības budžetu, un tas ir tāds komentārs, ko es vēlētos paust attiecībā uz jūsu priešakumu. Gajarkungs, noslēguma vārdi. Jā, varēšu izteikties īsi, bet jūs priekšsēdētāja kungs gribētu atbildēt uz jūsu jautājumu. Es no kolēģiem dzirdēju tādus apstiprinošus izteikumus norādes. Eh, bet, jā, mēs jau esam ilgāk sadarbojušies, un arī Alīkunga priekšlikums tur noteikti varēs atrast kompromisus. Par jūsu jautājumu priekšētē kungus man ir svarīgs sekojošais. Mēs agrāk vienmēr esam mēģinājuši aģentūras iepratīm viņu klientiem stiprināt. Un tādā veidā maksas, iemaksas, kas aģentūram, kas nāk no Eiropas Savienības budžeta, drīzāk samazināt. Es uzskatu, ka tas ir tāds publisks pakalpojums, valsts pakalpojums un aģentūras, kas, piemēram, EASA, kur runa ir par lidmašīnām, lidmašīnu detaļām un citiem lidaparātiem, kur ir jāsniedz certifikāti, varbūt to var skaidrāk redzēt nekā citās aģentūrās. Es uzskatu, ka ražotājiem, kas no šiem Eiropas pakalpojumiem gūs labumu, un kuriem šādi certifikāti nodrošina tirgus piekļuvi Eiropas kopienās. Domāju, ka viņi, jā, var piedalīties Eiropas Savienības aģentūra finansēšanā. Tas ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka šī finansējuma loma, kas nodrošina aģentūras neatkarību, tas arī pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt šai neatkarībai. Mēs nevaram no pilnībā būt atkarīgiem no ražotāju iemaksām. Un, lai palikt pie šī paša piemēra par lidmašīnām, tas pats attiec uz finanšu industriju, jo tas padarīt iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu un uh, atņemt aģentūrām to neatkarības statusu, neviens to nevēlas. Šai ziņā te ir svarīgi, lai valstu iestādes tās būtu. Līdz šim tās maksā galveno iemaksu daļu, nevis finanšu industrija pati, bet tas bija no nacionālajām uzraudzības iestādēm, un, protams, ka tur var zināmas izmaiņas veikt uh, līdzsvarojumā lai tas uzreiz nekļūtu par tādu modeli, kas kaut kā negatīvi ietekmētu neatkarību. Tas šeit varbūt vēl nav tā īsti sistemātiski, bet ja kaut galā tas pieņems tādu formu, ka būtu finansējums no finanšu sektora šādas nodevas, tad, manuprāt, parlamenta lēmumu pieņemšana, ko mana politiskā grupa ir atbalstījusi, to varētu īstenot, un līdz ar to es to ļoti atbalstītu. Paldies! Non, non, mais ir pagaidām tušē ar independence de ces agences. Tātad te ir runa eh, par šīs naudas eh, neatkarību. Un, ja mēs eh, runājam par fiksētu mm, situāciju, kas ir noteikta likumdošanas aktā, mm, tur īsti nepastāv risks kaut kādiem uh, interes konflikt, interešu konfliktiem tām, tiem uzņēmumiem, kas tiek pāraudzīti. Tā ir tāda atkāpe. Attiecībā uz uzraudzības padomi, vai tur nepastāv risks? Kaut kādā veidā iejaukties pilnvaru nodalījumā starp izpildvaru un parlamentu. Un tas ir vienīgais jautājums, kāds man ir. da mache ich mir ehrlich gesagt. Nu, gudīgi sakot, neesmu tik ļoti par to norūpējies. Nu, varbūt, ka tas ir politiskās kultūras jautājums. Mūsu viedokļi pilnībā nesakrūt jūsēs un manējais. Man liekas, ka nozīmīgi ir tas, ka Eiropas parlaments, kas uh, ir likumdevējs, ietvar um, aģentūrām var uh, virzīties arī tālāk. Mēs varam skatīties, kā uh, šāda aģentūra konkrēti īsteno uh, uzdevumu, kādas, ar kādām problēmām saskaras, kādas problēmas ir varbūt arī likumdošanā. Nu, nebūtu pirmo reizi, ka mēs ar labāko nodomu pieņemam kaut ko, kas praktiski ir grūti īstenojams. Uh, Nu, visu, in, visu šo informāciju mēs saņemam tā pastarpinātāk, ja kāds parlamentu pārstāvis ikdienas darbā varētu tā novērojot darbu rīkoties, man liekas, ka nu, tas um, varbūt arī mainītu mūsu skatījumu uz aģentūrām un tad labāk uh, saprastu tos izaicinājumus, ar kuriem saskars aģentūras uh, katreiz, un tad mēs arī precīzāk būtu politiskajā virzība, mm, nu, regulējumā. Mēs uh, nosakam šo juridisko ietvaru un tad uh, ceram, ka viss būs labi. Tā līdz šim ir bijis, nu, Mana pieeja ir tāda, nē, nu, var jau redzēt to arī savādāk, nu, tad jau šādā gadījumā man priekšlikumu var arī nepieņemt. Bien, écoutez, nous allons en rester là. Mm, nu, līdz ar to esam eh, beiguši eh, šo viedokļu apmaiņu. Varat iesniegt eh, grozījumus līdz 21. datumam, pulksten diviem. Un 10. jūlijā balso, būs balsojums budžeta komitejā. Gajerkungs tātad eh, strādā eh, pie eh, ziņojuma. Mm, tas ir atzinums. Lai mēs varētu iegūt tātad, izpratnī par šo dosie, kas attiecās uz jauno regulu, pad, parlamenta un padomas regulu, kā arī attiecībā uz konkrētiem fondiem, kas ir uh, Eiropas sociālais eh, fonds, kohēzijas fonds, eh, reģionālās attīstības eh, fonds, lauksaimniecības un lauka attīstības fonds, kā arī jūrniecības, zvejniecības fonds. Nu, tātad Gaiera kungs vēlētos tātad, prezentēt savu atzinumu projektu par šo te regulas priekšlikumu. Lūdzu, jums ir dots vārds. Jā, ja. Danke nochmal. Paldies, priekšsētā kungs. Nu, tiešām šīs regulas nosaukums ir ļoti tehniks, bet aiz tā slēpjas reāla politiska problēma. Tie kolēģi, kas pagājušajā sasaukumā līdz izstrādāja ietvaru uh, priekšlikumu, atceras, ka komisijas priekšlikums bija tāds, ka kohēzijas fondā tiek iestrādāta uh, rezerve. Un šī rezerve tad tiek atbrīvoti, ja valstis viņa operatīvo programmu un arī reģionu viņa operatīvo programmu ietvaros eh, ir sasnieguši noteikts mērķus. To toreiz viendaļa interpretēja kā slēptu uh, ekonomikas pasākumu. Nu, tas arī tā ir, jo ne visi sasniedz savus mērķus, un citi to vērtēja uh, kā vērtīgu norādījumu uz to, ka ir izdevuma kontrola operatīvo uh, programmu jomā. Bet tā, tagad komisija grib šo rezervu veltīt citiem mērķiem, proti nevis uh, izmantot uh, operatīvo programmu stiprināšanai, ja ir sasniegti mērķi, bet gan, lai tās varētu izmantot, lai Eiropas semestra priekšlikums varētu īstenot. Bet tad mēs būtu tādā mm, skatījumā, ka tas, no kā mēs baidījāmies jau gadiem ilgi, ka tas ir taupības pasākums, ka tas tiešām tā realizētos, jo šī nauda nav pieejama operatīvām problēma, programmām un tiek izmantots kaut kam tādam, uh, ar ko dalībvalstī jābūt vienisprādes, bet eh, īstenošana vairs nav dalītā menedžmentā, bet gan tieši eh, komisijas pārvaldībā Eiropas semestri ietveros. Un tas novērotu, kā no kohēzijas politikas nauda tiek atsaukta, bet arī dalībvalstu aktīva līdzdarība netiek uh, eh, nodrošināt, jo tas vairs nav visdalītajā, bet tiešajā komisijas pārvaldībā. Un komisija to pamato kā nākamo DFS. Nu, un tad es saku no parlamenta puses, nu, vispirms vedīsim sarunas un tad redzēsim. Vai budžeta iestāde šos komisijas priekšlikumus pieņem pirms mēs izsakām vispār vērtējumu, vai tas var izdieties, izdoties. Un pēdējais punkts - komisija pārbauda regulāri, vai operatīvās programmas tiek ievērotas un nākamreiz tas būtu 2019. gada beigās. Nu tā, 2019. gada beigās mums a, vēl būs palicis gads pirms a, DFS stāsies spēkā. Nu, kā pilota projekts, cik tā tas ir praktiski iespējams, cik kapitāli to var izmantot EFS, tad man liekas, ka nu, tas nav tāds spēcīgs pamatojums. Mēs esam budžeta iestādi un esam vienmēr par to runājuši, ka tur, kur jauni uzdevumi tiek ieviesti, un tie uh, Eiropas semestra priekšlikumi būtu būtu nepieciešams uh, svaigs finansējums, nevis uh, no kohēzijas fonda. Šim viedoklim piekrīt uh, kolēģi no ITRE un Agri komitejas, ka mēs uh, šo komisijas priekšlikumu nekādā veidā neatbalstam, un tādēļ es uh, piedāvātu šo komisijas uh, uh, priekšlikumu sūtīt atpakaļ. Merci, Paldies, Gajarkungam! Un eh, tagad eh, dosim eh, vārdu ēnu referentiem. Vares kungs, lūdzu, no tās partijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs, struktūrālās reformas ir ļoti svarīgas. Konkurētspējai dalībvalstīm mm, tas ir svarīgs izaugsmai, kā arī nodarbinātībai tām izmaiņām, kas pasaulē katru dienu notiek, tomēr jābūt uzmanīgiem tādā ziņā, ka nevajadzētu sajaukt kopā dažādas lietas. Tā ir, eh, ka eh, kohēzijas eh, politikai ir nepieciešams palīdzēt dalībvalstīm reformas. Tomēr, ja mēs vēlamies tādu kopīgu programmu struktūrālām reformām, tas, ka beigās mēs mainām noteikumus, iespējams, tas nav labākais veids, kā mēs varam rīkoties. Un šī te izpildes rezerve manuprāt, eh, izpildēja performance vārds, ko var arī franciski izmantot, jebkurā gadījumā. Tas ir tāds rezultāts dalībvalstu plānošanai. Eh, vajadzētu saglabāt eh, šo eh, reizi, rezervi kohēzijas politikas mērķiem. Un tas ir tāds paredzamības jautājums labuma guvējiem no šiem fondiem kohēzijas politikā. Es labi saprotu to, kāda ir referenta pozīcija, mm, kā arī tās atbalstis, kas ir dzirdamas komisijā par šo tēmu. Un tomēr, ja kurā gadījumā Man ir eh, bāžas eh, par šo jautājumu. Tādā ziņā, eh, ka ja tas, vai tas neskar arī elastīgumu, ja tiek sniegta iespēja dalībvalstīm uz brīvprātības pamata izmantot tos līdzekļus, kas atrodas izpildes rezervē. Un, ja tiek dota šāda iespēja, tad ir jānoraida šāda uh, elastība. Nu, jebkurā ja gadījumā ir valsts, kuras vēlas to izmantot struktūrālu reformu mērķu dēļ. Un tādā veidā e, šīs tā, e, struktūrālās m, reformas tiek iekļauts jaunajā programmā Eiropas semestrī. Un eh, tādā veidā visi būs spiesti izmantot eh, šo eh, te programmu un aplokšņu šīm mērķiem. Un tad vēl viens nosacījums - kohēzijas politikas reforma. To nevajadzētu izmantot tiem izdevumiem, kas saistās ar nacionālajiem budžetiem. Mm, šī brīža izmaksas tad tekošās izmaksas, kas saistās ar funkcionēšanu, darbību, uz tām attiecās eh, tikai nacionālajie budžeti. Un eh, visām eh, reformām vajadzētu būt konkrētam mērķim. Protams, ja ir specifisks mērķis, tad ir iespējams ņemt līdzekļus no kohēzijas politikas. Tas nav tas pats, kas izpildas rezerve. Un tātad tas viss parāda, ka mana mm, nosāja tāda dalīta. Mm, dēļ šīs te, mm, brīvprātīgās bāzes pamata un elastības, un vai mēs varam teikt, nē, pat eh, ja eh, dalībās vēlas izmantot eh, šo rezervi, tad mēs jebkurā gadījumā esam pret un mēs neļaujam to izmantot. Man šobrīd ir bažas par to, tomēr es ceru, ka debates varēs palīdzēt Eh, tad eh, gaisināt eh, bāžas un saprast, ko darīt. Kolmel, kungs, lūdzu. Dank, paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, sākumā gribu teikt Gājer kungam sirsnīgi paldies par viņu ievadvārdiem. Man liekas, ka nu, tie arī ļoti skaidri vēlreiz parādīja, cik sarežģīti uh, Visa šī pakotne ir uh, kopumā. Mēs tagad uh, diskutējam par šiem jautājumiem. Man liekas, ka nu, varbūt, ka nav īsti veiksmīgi, ka teikt, viss tiek skatīts tikai vienā jautājuma kopumā. Nu, vismaz divas uh, jautājuma puses šeit jāuzsver. Nu, no vienas puses tas ir tas, ka dalība valstis uh, pamatoti norāda uz to, ka mēs. Uh, mums vajadzētu, nu, teiksim, šādus veicinošus pasākums vajadzētu uh, ap, aprīkot ar vienotiem noteikumiem, nevis nu, no dažādiem fondiem vienmēr citi noteikumi. Tas man liekas, ka tas ir pareizi, un tā ir birokrātijas samazināšana un jāpadomā, lai viss process būtu caurskatāmāks un vienkāršāk, bet no otras puses arī jābūt skaidrībai, ka ja mums ir tik daudz dažādu veicināšanas veidi un tas viss ir ar vienu, teiksim, tādu pamata mm, apkopojošu daļu, tad, nu, ne viss būs vienkāršojams un vienādojams. Tādēļ man liekas, ka, nu, vajadzētu vēlreiz uzdot jautājumu, ko tad mēs kā es vispār varam paveikt. Esmu pārliecināts, ka mēs pat labāk virzamies tā, ka Eiropas Savienība pārāk daudz uzņemas. Tādēļ mēs eh, veidojam tādu horizontu, eh, ko no mums sagaida, ka tas novadīs pie vilšanās. Un par TFS runājot, mums vajadzētu padomāt, ko mēs tiešām varam vienkāršot, jo vienkāršošana ir vairāk arī eh, saistīta ar caurskatāmību, bet ko vajadzētu vispār nu tā pamatoti apšaubīt. Labāk, mazāk un tiešām labi pilsoņi no tā gūs vairāk nekā, ja mēs pievērsīsimies daudzām, daudzām tēmām un pilsoņi beigās, nu, teiksim, nemaz neredzēs to labumu un no uh, labumu guvēja nemaz nezinās, par ko īsti ir runa. Tādēļ man liekas, ka, nu, šo gordīs. Uh, uh, mezglu var, vajadzētu sākumā pārcirst pirms turpināt darbu. Citu ēnu referentu nav šeit tieši šobrīd. Tie, kas jūsu starpā ir uh, vēlējuši izteikties, lūdzu, vai kāds vēlas? Nē, neviens nevēlas. Tad Gajerkungam lūkšu teikt noslēgumu vārdus. Ja viņš liekas ir pateicis visu, un ar to pietiek. Ziņojuma projekts tiks iesniegts mūsu sēdes laikā 9. 10. jūlijā un 12. jūlijā 12 līdz šim brīdim var iesniegt grozījumus. Budžeta komitejā mēs skatīsim to 29. 30. augustā un 21. novembrī komisija, atbildīgā komisija, komiteja Regi par to lems. Un tagad mēs turpināsim. Uzklausīsim kolēģis, kas ir devušies ļoti būtiskos komandējumies uz uh, Moldovu un Spāniju. Sākumā došu vārdu delegācijas priekšsēdim, kas devās uz Moldovu, Murašana kungs, mūs iepazīstinās ar projektu dokumentam par šo komandējumu, šo vizīti, un tad arī citi varēs izteikties Manuels Fendārdeš, Garzebal, Komelkungs varēs mūs iepazīstināt ar viņu vārdiem. Murašana kungs, jums vārds. Priekšsēdētāj kungs, paldies. Mēs viesojamies Moldovas republikā no 2. līdz 6. maijam. Gara, apjomīga vizīte. Bija 23 sēdes, sākām um, lieldienu pirmdienā ar vairākiem kolēģiem lai izvērtētu ES un Moldovas republikas attiecības, it īpaši attiecībā uz finanšu saistībām un uh, finanšu izdevumiem šajā valstī. Moldovas republika noslēgus asociētu līgumu ar Eiropas Savienību. Tā ir uh, valsts, kas ir uh, aizsākusi Eiropas uh, virzības ceļu. Kas notika? Bija augstas. Uh, uh, politiskās uh, tikšanās uh, arī ar AFET kolēģiem. Mums bija augsta līmeņa politiskās sēdes uh, un tikšanās uh, ar AFET kolēģiem kopā un atsevišķas sēdes par budžeta jautājumiem. Tāpat uh, viz, um, apmeklējām daudzus projektus, kas ir uh, īstenot ar Eiropas Savienības uh, līdzekļiem. Mēs tikāmies ar prezidentu, premjerministru, parlamenta. Uh, priekšsēdētāju ar parlamentu deputātiem, opozīcijas um, deputātiem, pilsonisko sabiedrību, plašsaziņas līdzekļiem, biznesa pārstāvjiem, cilvēktiesību aktīvistiem un starptautisko organizāciju pārstāvjiem. Mums liekas, ka guvām labu pārskatu par situāciju šajā valstī un par to, kā tiek tērēta ES nauda. Detaļas jūs varat uh, uh atrast mūsu uh, darba aprakstā. Nu, svarīgākie secinājumi. Šī ir valsts, kas ir sākusi Eiropas virzības ceļu. Tā ir valsts, kurā mēs esam iesaistījušies politiski plaši. Šo valsti vada valdība, kas ir izveidota uz ad hoc vairākuma pamata. Tāda tā nebija pēc pēdējām vēlēšanām. Pēc pēdējām vēlēšanām bija Eiropeistisks vairākums divu, trīs valdību veidots, un, taču tagad aizvien vairāk uh, deputāti no dažādām frakcijām parlamentā un vietējā var uh, atbalsta tagadējo valdību pēc uh, pēdējām vēlēšanām. Partija, kas tagad valdo, veido valdu, bij, tai bija 220 uh, pašvaldību vadītāji. Tagad no 900 aptuveni 600 viņus atbalsta. Tātad ir viena partija, kas ir ļoti politiski ļoti nozīmīga, un tā tagad vada valdību. Mums ir šis asociācijas līgums, un šī partija sevi sauc par eiropeistisku, proeiropeistisku, taču, nu, protams, ka īstenošana ir tā lielākā arī AFET kolēģiem likās, ka asociācijas līguma implementācija ir ļoti nozīmīga un uh, vairāk darbs ir nozīmīgs nekā vārdi. Tātad šī asociācijas līguma īstenošana, transponēšana ir ļoti nozīmīga. Ne tikai likuma pieņemšana par kādas institūcijas veidošanu, piemēram, pretkorupcijas integritācija, uh, integritācija integritātes institūcijas izveidi, bet arī tās veiksmīga darbība ir nozīmīga. Tā tad jānodrošina, lai ES fondi nonāktu pie īstenajiem lietotājiem. Un tāpat, lai arī resursi tika izmantot caurskatāmā veidā. Šī valsts vēlas virzīties uz Eiropu. Cilvēkiem arī jāstāsta par to, kas, kāds labums ir no spēcīgākām saitēm ar Eiropu. Uh, Prezidents ir uh, krieviski organ, uh, orientēts, kas katru dienu runā par priekšrocībām, kādas būtu ciešākai sadarbībai ar uh, Krieviju. Līdz ar to mums ir uh, ļoti uh, aktīvi jāstrādā, izmantojot ES delegāciju dalību valstis, ES pārstāvniecību. Uh, mums ir jāstāsta par priekšrocībām, kādas ir uh, ciešākai saiknē ar ES un jābūt ļoti spēcīgiem, tāpat arī mūsu vēstījumiem jābūt ļoti spēcīgiem par tiesu neatkarību, par tiesiskumu, par naudas apma, atmazgāšanas un krimināla organizētās noziedzības apkarošanu. Tas ir saistīts ar, arī ar to, kā ES fondi tiek izmantoti. Vēl divi elementi Pirmkārt, pagājuši gadu komitejā mēs teicām, ka esam gatavi apstiprināt komisijas priekšlikumu par 100 miljonu eiro uh, saistīt ar noteikumiem piešķīrumu. Un mums tika teikts, ka tikko kā noteikumi tiks izpildīti, mēs uh, atbalstīsim šo komisijas priekšlikumu taču ne pirms noteikumi ir izpildīti. Un šie noteikumi ir saistīti ar tiesiskumu, ar naudas atmaskāšanas apkarošanu un korupcijas apkarošanu. Tikko kā valdība izdarīs to, ko apņēmusies, nauda tiks piešķirta. Mēs vēlamies, lai nauda pēc iespējas ātrāk nonāktu pie dzīvotājiem. Un pēdējais jautājums. Tas, kā ES projekti tiek īstenoti. Mēs redzējām skolas, kas bija pilnībā uh, renovēts no ES fondiem. Sporta uh, un citas. Uh, Uh, sporta laukumi, uh, mēs redzējām slimnīcas, uh, kas ir uh, renovētas, uh, tāpat arī ceļi un arī noziedzības apkarošanas uh, iestāde uh, 4 miljonu eiro veltītām. Uh, videi draudzīgas apkurs sistēmas skolās, tās redzējām. Un citās iestādēs. Tātad, cik tālu mēs varējām novērtēt ieguvums no ES fondiem? Un iz, ir, ir konkrēti nākuši pilsē, pilsoņiem cilvēkiem pa labi. Un tagad vajadzētu informēt pilsoņus, lai viņi zinātu to. Vajadzētu saprotamāku komunikācijas stratēģija no mūsu puses un no es pārstāvniecības puses. Jo, protams, no īsti uh, prokrievisko spēku teiktais ir, ka nu, tie ir tikai ilgtermiņā es solījumi un tikai solījumi. Un man liekas, ka ir vērts turpināt aktīvi rīkoties šajā valstī, taču arī uh, balstoties uz eh, šo noteikumu īstenošanu un reformu pildīšanu. Tad eh, arī finanšu uh, izpratnē vajadzētu iesaistīties uh, un turpināt iesaistīties ar nelielu līdzekļu izmantojumu. Daudz ko var izdarīt uh, šo cilvēku labā uh, valstī, kas ir mūsu uh, austrumu kaimiņa attiecību valsts. Paldies! Paldies par šo uh, ieskatu. Tad lūdzu nākamais ziņojums par misiju uz Basku zemi. Jā, paldies tikai pāris komentāri. Es uzskatu, ka Marisēna kungs ļoti labi izanalizēja šo braucienu, visas sanāksmes, kā tas bija. Vai Man vēl būtu jautājums. Eh, par pirmo daļu mēs to visu organizējam kopā ar ārlietu komiteju, un tas ir divas atšķirīgas eh, pieejas dienesta braucienā. Daudz no mums eh, to visu vēl tā īsti nezināja, kā tur notiek tādēļ. Pirmā daļa ļoti interesanta, protams, kad bija runa par ievadu starp sadarbību Eiropas Savienību un Moldovas Republiku, bet, manuprāt, tas viss bija tā ļoti vispārīgi budžeta misijai. Otrā daļa bija daudz interesantāka. Tur mēs varējām runāt par naudu, par finanšu palīdzību, par projektiem, kas tiešā veidā tiek finansēti no Eiropas Savienības puses. Ir ļoti labi doties saņemos ar citām komitejām, bet mēķi kādreiz ir tik ļoti atšķirīgi, ka, manuprāt, uh, drusku laiks tiek zaudēts. Nu, ar to es negribu teikt, ka tas nebūtu bijis interesanti. Mēs uh, bijām klāt kā budžeta komiteja ļoti interesantās sanāksmēs, bet gribētu drusku pieskarties tam, ko Morisāna kungs teica pašās beigās. Mums ir jābūt daudz labākai komunikācijas un uh, izskaidrošanas politikai par uh, Eiropas Savienības mērķiem un investīcijām. Nav jau runa tikai par tiešo finanšu palīdzību, bet uh, arī par blakus instrumentiem, kā piemēram Eiropas investīcija bankas piedāvājumu. Arī tur mums bija iespēja runāt arī par ārējo mandātu un par jauno investīciju plānu, ko moda var arī iztenot, un mēs daļēji vispār nezināja, par ko īsti tiek runās. Tādēļ šis uh, komunikācijas darbs ir svarīgs, pārliecības darbs ir svarīgs, lai institūcijas vairāk izprastu, par ko ir runa. Un šajā gadījumā tikāmies ar valdību, bet tāpat arī ar uzņēmumiem. Un uh, ir jābūt tā, ka informācija labāk nonāk pie partneriem. Un uh, komunikācijas jautājums ir jāuzlabo. Tas neatiec tikai uz Moldavas republiku, bet arī iekšējo darbu. Uh, un sadarbību ar citām Eiropas Savienības valstīm. Domāju, ka tas ir svarīgs uzdevums, kas nākamajā rākā jāvēl. Kalnā, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikties eh, Zikfrīdam Murisānam. Viņš patiešām ļoti apjomīgu ziņojumu sniedza, un, starp citu, šī brauciena laikā tiešām izcili mūs vadīja. Tas bija ļoti labs brauciens, un es domāju, ka šādiem dienas komandējumiem ir jānovad pie tā, ka mums vajadzētu pārdomāt, kas šādās valstīs, kas ir iestāšanās kandidātes, tā tiek uztvērts patiešām, ko var gaidīt reāli un ko nē no viņām. Ja tas ir redzēts, tad ir ļoti, tas ļoti vērtīgi. Mēs esam ļoti izpētīgi bija, ka mēs braucām uz lauku apvidēm, ka tur ir ciemati, kuriem nav kanalizācija, nav tekoša ūdeņa. Šādās valstīs uh, Protams, ka nevar gaidīt, ka viņi īsā laikā, un īs laiks, tie droši vien būs desmit gadi, ka šīs valstis būs spējīgas sasniegt tādus standārtus, kādus uh, Eiropas Savienība gaida no dalību valstīm. Šeit nav runa par to, ka mēs pārmest cilvēkiem tur, ka viņi ir nabadzīgi, bet, protams, ka tas met zinām gaismu uz iespējām, kas ir eh, pārvaldē, un es domāju, ka tur ir ļoti daudz, kas vēl darāms. Līdz ar to mums vajadzētu padomāt, kad mēs runājām par iestāšanos Eiropas Savienībā ar citām valstīm, ka nevajadzētu virzīties pārāk ātri uz priekšu, citādi mēs uzliekam pārāk lielu slogu šīm valstīm. Paldies! Merci! Paldies! Izskatās, eh, ka eh, citi izsēties nevēlas. Un kopumā Murisan kungs. bieži eh, vien eh, Eiropas Savienībā ir pārāk eh, sarežģītas finanšu regulējums, nav iespējams novērst visus riskus, bet to, ko var redzēt, kas notiek Moldovā un tās institūcijās. Šobrīd netiek kontrolēts valsts finansējums. Un, jā, tiek tomēr tātad, eh, respektēti finanšu standārti, tad ir eh, iespējams ieviest eh, Eiropas normas, ir jāstāsta, kāda ir šī palīdzība, kā mēs varam Moldovai palīdzēt, un kā ir iespēja integrācija Eiropas Savienībā. Tomēr viņu tātad, finanšu sistēma ir tāda nepieejama. Jā, priekšsēdētāji, bez jebkādām šaubām Noteikti nu, tas ir vēl garš ceļš, kas ir Moldovas republikā jāiet līdz tai dienai, kādu dienu tas būs, kad tā kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti. Bet pagaidām ir skaidrs, ka Moldovas republika un arī mums tas ir skaidrs, ka valsts ir ļoti tālu vēl no tā, lai izpildītu kritērijas liestātos Eiropas Savienībā, un tādēļ ir ļoti svarīgi tieši tagad panākt reformas šajā valstī, un lai tā paliek ceļā uz dalībvalsti. Un, kad mēs runājam šeit par dalībvalstu statusu, cilvēki mūsu valstī, mums ir, viņiem ir jājūt, ka valsts ir gatava kļūt par dalībvalstu, jo tikai tad uh, varēs uh, rekomendēt uh, citiem, citu dalībvalstu pilsoņiem, ka šī valsts kļūst par dalībvalsti. Mums ir jāatbalsta šī valsts, lai tā izpildītu kritērijus ir jābūt ciešām attiecībām ar Eiropas Savienību. Tādēļ var ir asociācijas noliekums. Jā, priekšsēdētāji, kungs, cīnīties pret uh, naudas atmaskāšanu, labāku publiskā administrāciju, tādiem ir jābūt eh, nosacījumiem. Protams, ka Olaf arī ir uz vietas pārstāvēts, kad ir runa par krāpniecības apkarošanu, kas eh, notiek ar Eiropas Savienības fondiem finansējumu. Bet mums ir eh, jānodrošina, ka katrs atsevišķais eiro, kas tiek tērēts šajā valstī, lai to atbalstītu lai būtu arī finanšu pārvaldība reformas ekonomikas sektorā, lai nodrošinātu, ka šī valsts nav no, daļa no naudas atmaskāšanas schēmas. Tas ir būtiski, mums ir jābūt stiprai lomai tajā visā, un es redzu, ka tas vēl būs garš ceļš uz dalībvalsts statusu, bet ir svarīgi, ka mēs sākam runāt un uh, pastāvam uz prasībām, un tie ir svarīgie jautājumi pašlaik. Merci. Paldies Morisāna kungam un Izabels kundzei Komal kungam par to, ka viņi dalījās ar saviem secinājumiem par šo misiju Moldovā un tagad par Basku zemi, kas atrodas Eiropas Savienībā, Lielā Eiropas Savienības valsts Spānijā. Mm, Piektdien eh, Spānijā un Portugālē bija tāds ļoti interesants vakars. Gāze Balsa eh, kundze, eh, jūs vadījāt šo delegāciju. Mēs jūs uzklausīsim. Tēsies. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kā jau teicu, man bija tas gods vadīt šo delegācijas braucienu uz manu reģionu. 7. un 8. maijā notika šis komandējums. Mums bija ļoti apjomīga darba kārtība, mums bija tikai divas dienas laika, un, protams, mēs vēlējāmies maksimāli izmantot šīs abas dienas. Mēs, eh, protams, vēlējāmies parūpēties par to, lai deputātiem rastos pilnīgs priekšstats par to, kā Basku zemē tiek eh, tērēta nauda, Eiropas Savienības nauda, un uh, bija skaidri arī jāparāda, ka šie līdzekļi tiek tērēti institūcija politikai un arī uzņēmumiem. Mums eh, šajā komandējumā mēs varējām iepazīst institūciju pusi, bijām dažādās valsts iestādēs, Basku zemē, Basku valdību un arī pašvaldību pārstāvjus. Dažādos līmeņos mēs tikāmies, redzējām, kā tiek īstenota Eiropas politika Mums bija tādas vispārīgas sarunas par uh, nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Līdz nu, 20. 27. gadam mums bija runa par detalizēti par politiku jomām, par uh, Eiropas Savienības politikas prioritātēm, vide, dzīvo celtniecība, migrācija, nodarbinātības programmas, un to, par to visu mēs runājām. Turklāt vēl mēs arī redzējām, ka pilsētas politika turpin attīstīties Bilbao Un tīpaši Eiropas finansējumā šeit ir svarīga loma. Otrā daļa šajā dienas komandējumā tur bija ļoti tieši kontakti ar uzņēmējiem. Tur tiešā veidā varēja redzēt, kā tiek uh, tērēts finansējums un kādi produkti tiek ražoti un kādus rezultātus ir izdevies sasniegt. Lielākā daļa uzņēmēju, uzņēmumu, kurus apmeklējām, tur runa bija par apvārsni 2020 programmu Tas bija viens liels uh, kosmosa aprīkojuma ražotājs un daļēji arī startup uzņēmumi, kas pie, ar 50 tūkstošiem sākuma palīdzību no programmas apvēršana 2020 nodarbojas ar pētniecību cīņā pret vēzi vai atjaunojumās enerģijas. Mums bija ārkārtīgi daudzveidīgi kontakti. Turklāt vēl mums bija arī iespēja paskatīties, kā Basku zemes universitātes savās fakultātēs eh, veids pētījumus arī saistībā ar programmu 2020. Nezinu, vai esmu ļoti objektīva, jo, kā jau teicu, tas ir mans reģions. Es ieteicu šo apmeklēju, un man bija tas lielais gods vadīt šo delegāciju, bet es domāju, ka rezultāts ir tiešām apmierinošs. Mērķi, kurus es sev biju izvirzījusi, katrā gadījumā ir sasniegti no institūcija viedokļa raugoties un arī no uzņēmuma sadarbības viedokļa mēs redzējām, ka Eiropas līdzekļi ir patiesi dzinulis un dod tiešām pievienoto vērtību politikai un pētniecības projektiem. Mēs paraudzījāmies labākos prakses piemērus, labākos piemērus, rezultātus, un es ceru, ka šis ceļojums brauciens kolēģiem un kolēģiem, kas bija piedalījās delegācijas braucienā, bija ļoti pozitīvas. Sisnieks paldies par uh, sadarbību, ar, par līdzdarību sanāksmēs. Paldies, protams, arī sekretariātam. Nebūtu nebija vienkārši tik daudzas uh, tikšanās norganizēt divu dienu laikā. Bija pat uh, tikšanās ar dažādiem uzņēmumiem, kas saņēma 5 minūtes laiku, lai prezentētu savus projektus. Tagad tas bija liels organizatorisks izaicinājums, bet, kā jau teicu, tas viss eh, virsies ļoti pozitīvi. Sirsnieks paldies visiem par darbu. Paldies! Lūdzu mikrofonu. Merci d'avoir. Eh, paldies, eh, ka informējāt mūs attiecībā uz Basku zemes potenciālu un to, kā viņi izmanto Eiropas fondus. Un es uh, Eh, vēlētos eh, dot eh, vārdu jūsu delegācijas biedriem. Bet vēlētos jautāt, vai ir kādi jautājumi mm, Gazabels kundzei? Ja jautājumi nav, tad varam likt punktu. Un es vēlētos lūgt Morisānu kungām Eh, mums eh, palīdzēt eh, pie darba kārtības punkta par budžetu numur 3 attiecībā uz instrumenta bēgļiem Turcijā, tad pagarinājumu. Lūdzu, jums ir tas vārds. Lielas paldies, priekšētāja kungs. Nu, Tātad. Eh, mums eh, šobrīd ir eh, jāanalizē trīs, kuru komisija ar kur komisija e, ierosina piešķirt 550 e, miljonus e, finansējumu bēgļiem. Mēs zinām, ka šis instruments pastāv divus gadus, ir divi miljārdi, viens no Eiropas Savienības budžeta, viens no dalībvalstīm, un tāda nāca priešakums turpināt šo instrumentu, un principā mēs atbalstām to, ka ir šāds pagarinājums, jo mēs uzskatām, ka tas ir labi Vien tāpēc, ka tas eh, sniedz atbalstu eh, eh, bēgļiem un tas viņus attur no tā, ka viņi uzņemās risku doties uz Eiropas Savienību. Un tāpēc mēs, parlaments kopumā, atbalsta to, ka šis instruments tiek pagarināts. Un mēs budžeta komitejā vienmēr esam teikuši sekojošo. Mēs eh, varam atbalstīt šo pagarinājumu, tomēr mēs eh, vēlamies eh, to finansēt tā, kā mēs finansējam arī pirmo instrumentu - 1 miljards no Eiropas budžeta un 2 miljārdi savukārt no dalībvalstīm. Un eh, mēs arī esam teikuši, eh, ka mēs vēlamies eh, svaigus resursus, tāpēc, ka mēs esam teikuši, ka jaunām prioritātēm ir vajadzīgi jauni resursi, un šī daudzgadu finanšu schēma jau ir izdarījusi tik ārkārtīgi daudz, kas netika paredzēts 13. gadā, kad tika pieņems lēmums par šo DFS. FC, FC Āfrikai daudz citi fondi, pirmais Turcijas bēgļu instruments ir daudzas iniciatīvas, lai cīnītos ar šo problēmu. Tad mēs teicām, jauna nauda un nekādā veidā e, šīm instrumentam e, nevajadzētu e, apdraudēt pastāvošo situāciju, un līdz ar to ir bijušas daudzas diskusijas budžeta komitejā ar koordinātoriem, deputātiem, un šobrīd komisija ir ierosinājusi šādu finansējumu šīm instrumentam. Bēgļiem Turcijā 18. gadam. Tātad ir ierosināts eh, piešķirt 550 eh, miljonus eiro eh, no Eiropas budžeta, un no šiem 550 miljoniem savukārt 50 miljoni ir iezīmēti humanajām palīdzībām, un 500 ir šie svaigie resursi. 256 ir no rezerves un 243,8 miljoni ir no, nepie, ir no saistību kopējās rezerves. Un tā tad eh, kopumā eh, komisija 18. Eh, gadam ierosina daba, kas paredz tad 500 miljonus šos svaigos resursus nauda no rezervēm. Un tā ir tā nauda, kas neapdraud nekāda šī brīža programmas, un tomēr mums ir pietiekami daudz rezerves, lai mēs varētu rīkoties gadījumā, ja neparedzētu notikumi nākamajos gados. Mēs eh, teicām, ka eh, mēs vēlamies eh, svaigu naudu, tam nevajadzētu ietekmēt šī brīža problēma, programmas un vajadzētu garantēt, ka rezervi pietiek, lai būtu iespējams rīkoties arī saistībā ar citiem neparedzētiem notikumiem. Eh, un, ja eh, ir šāda situācija, tad mēs vienkārši nevaram rīkoties, ja ir vēl kāda zemestrīce vai katastrofa. Un eh, šobrīd komisija ir iesniegusi dab, kas paredz šos 500 miljonus jauna resursu. Mēs nezinām, kādā veidā izskatīsies šis priešakums 90 gadam. Un 18 gadam mēs ieguvām to, ko mēs vēlējāmies. Un tāpēc es vēlētos teikt, ka Eh, balstoties uz eh, šo daba eh, nab, pamata, mums to noraidīt, un tāpēc mans priešakums ir tāds, ka mēs pieņemam šo dabu. Jūs zināt, ko komisija finansiāli piedāvā. Un politiskā ziņā ir svarīgi, lai mēs pieņemam šo dabu, tāpēc, ka mēs zinām, cik svarīga ir paredzamība atbalstot bēgļus reālajā situācijā. Un, uh, Mēs esam apciemojuši Turciju. Es biju daļa no šīm misijām pirms diviem gadiem. Arī visas šīs misijas parādīja to, cik svarīga ir paredzamība, piemēram, lai finansētu izglītību ir jāzina jau maijā, eh, vasaras sākumā, eh, vēlākais jūlijā, vai būs pietiekami daudz eh, finansējuma nākamajam izglītības gadam, lai būtu iespējams nolīdz skolotājs. Mēs zinām, cik svarīga ir izglītība, jo sevišķi, lai cīnītos pret jaunu cilvēku radikalizāciju, bez izglītības, bez perspektīvas atrast darbu, ir viegli kļūt par teroristu upuriem jūs varat eh, kļūt eh, par teroristu eh, propagandas upuriem, un līdz ar to ir augstāks risks, ka jaunieši pievienojas teroristiem. Es esmu diskutējis ar referentu, un politiskā ziņā mums vajadzētu dot zaļo gaismu, un mums ir pamatoti iemesli atbalstīt šo dabu, un 18 gadam mēs ieguvām to, ko mēs vēlējāmies. Tomēr ir jāgarantē, ka 2019. gadam mēs arī iegūsim to, ko mēs vēlamies. Un eh, eh, tas, ka mēs finansējam šādu priešakumu, eh, ko ir iesniegusi padomi, tie ir 2 miljārdi no Eiropas Savienības budžeta un 1 miljārds no dalībvalstīm, tas nav tas, ko mēs vēlamies. Un es domāju, ja mēs piešķiram 2 miljārdus no Eiropas Savienības budžeta šim instrumentam, vai mēs to darām nākamajā gadā, kas nozīmē, ka tiks ietekmēti šī brīža projekti, tomēr, ja mēs ņemam visus šos resursus no rezerves, tādā gadījumā tur nekas daudz rezervē nepaliks. Un līdz ar to Es eh, drīzāk teiktu nē. Eh, nevajadzētu būt diviem miljardiem eh, no, diviem, šim diviem miljardiem no Eiropas budžeta un vienam no dalībvalstīm. Tad drīzāk vajadzētu būt vienam miljardam no dalībvalstīm un, un Tad miljārdi no dalībvalstīm, viens no Eiropas eh, budžeta. Un eh, šobrīd eh, mēs ar šo budžetu sniedzām paredzamību reālā situācijā, un tas ir ļoti svarīgi. Sarunu procesā 2019. gada budžetā mums ir jābūt vienotiem, lai mēs varētu iegūt tad, šo gala finansējumu šim instrumentam, kas būtu saskaņā ar parlamenta pozīciju. Es esmu diskutējis ar 2019. gada vispārējo referentu, un mēs par to vienojāmies ka mums vajadzētu dot eh, zaļo eh, gaismu šim eh, darbam šobrīd un ka mums vajadzētu palikt vienotiem. Un zaļā gaisma šobrīd ir neskarot parlamenta lomu, kāds parlamentam ir kā budžeta iestādēji, tad 19. gada budžetām, kas nozīmē, ka ja 19. gadam. Uh, Eh, tad nebūs eh, tās finansējums instrumentam, eh, kā mēs vēlamies, tad mēs varam panākt vienošanos samierināšanās procesā. Tomēr par to var nolemt vēlāk. Un, protams, ka mēs nevaram paturēt 18. gada finansējumu līdz gada beigām, līdz ir beigdzies samierināšanās process, tāpēc, ka nauda ir vajadzīga. Un tāpēc es aicinu balsot par un es iet tad vienot attiecībā uz 19. gadu, lai mēs varētu iegūt to, ko mēs vēlamies vēlamies, kāds bija ar 18. gadu. E, paldies e, vispārējiem e, ziņotājiem. Pirmā fāze ir pieņemama. Vēlāk gan var rasties problēmas. Kolmelkungs, lūdzu. Kā ēna referents? Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, atkal paldies Zikfrīdam Murisanam par viņa teikto. Viņš būtiskākās lietas nosauca, un man liekas, ka nu, ir ļoti nozīmīgi šeit vēlreiz pateikt, ka mēs kā budžeta komiteja tos atbildīgos, kas ir šajā lietā, mēs nepieciešamos līdzekļus viņiem dodam. Vai būtu arī politiski iespējams risinājums bēgļu krīzē, tās risināšanai. Citādi mēs tikai ārstējam simptomus, bet ne slimību. Ir svarīgi, lai mēs to nesapratīsim. Mēs atkal un atkal saskarsimies ar situāciju, ka ir jāpieņem it kā kaut kāda risinājuma, jo kaut kur atkal trūks nauda. Un tas viss var, protams, būt arī tā būt, bet uh, faktiski tam ir dziļāki iemesli. Mums, kā Eiropas Savienībā, kaut kad ir uh, eh, skaidri jāpasaka, kāda bēgļu politika kādu mēs vēlamies politiski, un tikai tad, kad mēs to sapratīsim, tad nopietni varēsim aprēķināt, kur cik daudz naudu izmantosim. Es pilnībā piekrītu, ka mēs uh, izmitināšanā Turcijā mēs uh, palīdzam, protams, bet uh, situācija tomēr paliek kāda ir, ir daudz citas iespējas, kur var arī izmantot naudu, jo pašlaik mēs īstenībā nezinām, kur mēs dabūtu vislielāko atdevi par mūsu naudu, tādēļ, ka nav izdarīts pamatdarbs. Un tādēļ es domāju, ka mums šeit, kā budžeta komitejai, mēs varam izmantot sviras un pateikt, mēs to varam atbalstīt tikai tad, ja šis svarīgais mājasdarbs ir izdarīts. Mirs. Paldies, eh, Kalmelkungs. Annelī. Lūdzu. Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, gribu teikt paldies Morisānu kungam par labo ziņojumu, ziņojumu projekta. Domāju, ka mēs varam atbalstīt šo apstiprinājumu padomas un budžeta grozījumam numur 3. Domāju, ka pieņemt nostāju par finansējumu nākamā daža gada budžetam Tas attieksies 2019. gada budžeta procedūru. Un es domāju, ka varam pieņemt arī komisijas eh, priekšlikumu divus eh, miljārdus no Eiropas Savienības budžeta un vienu no dalībvalstu, vienu miljārdu. Domāju, ka tā ir daļa no Eiropas Savienības eh, finansējuma Tāds, tāds varētu būt man tas paties par labo sadarbību. Paldies, ka to pateicāt. Solē, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu teikt paldies uh, referentam par šo ziņojumu projektu, ir tīpaši atbalstu viņa kritisko nostāju par procedurālo vājiem punktiem un par uh, plūsmām, ko viņš tikko pieminēja. Uh, esam arī nobežējušies par to, kur nauda no šīs, eh, šī fonda, kur, kur tas ir eh, iztērēts. Mēs esam tā kritiski noskaņoti un mēs analizējam attiecībos mūsu robežām, uz starptautisko pieeju, par bēgļu jautājumu, migrācijas jautājumu, bet mums tomēr ir arī zināms bāžas par eh, to, ko šī nauda īsti finansē. Piemēram, mēs uzzinājām no žurnālistiem, ka ir tika pirkti eh, arī balsis pirktas. Eh, tiek pirkti arī kuģi eh, no Nīderlandes kompānijas un, un no Turcijas. Gribētu zināt, vai tas ir patiesība vai nav šis fakts. Ja tā ir taisnība, tas ir salīdzināms. Vai tas ir saskaņojums ar šī finansējuma juridisko pamatu? Uh, Mēs uzskatām, ka tvērumu šīm darbībām to nevajadzētu pārsniegt, un uh, tas neatiecas uz uh, robežu pārvaldību un aktivitātēm. Bet tur bija pirkti kuģi. Mums ir arī šaubas par to, vai šī visa nauda, kas nāk no finansējuma, vai tā ir uzskaitīta oficiāli, tas ir uh, palīdzības tiešām tās vājais punkts ja tiepaši ņemot vērā to, ka Turcija nav attīstības valsts, bet galvenais labuma saņēmējs no fondi nav Turcija tur ir ekonomisks un politisks labums arī Eiropas Savienībai. Ja varētu, gribētu šos divus jautājumus uzdot komisijai. Priekšstādā kungs, paldies! Merci, Paldies, Solēkungs. Eh, eh, komisijai tūlīt eh, tiks dots vārds, bet tagad dod vārdu Kazabals kundzei. Paldies, priekšēdētē. Un pavisam īsi no manas puses gribēju tikai skaidri pateikt, ka es Morisānu kungu priekšlikumu par DAB 3 atbalstu. Tad es vēl, mēs arī atbalstām viedokli ko pauda referents par 2018. un 2019. gadu, proti par šo Turcijas finansējumu fondu. Tas nav tikai jautājums par rezervēm, kas ir jāatstāj, un nav tikai jautājums par saņemšanas iespējām. Protams, ka situācija ir tāda, arī tad, ja tiek nospraust tik daudz prioritātes, tad budžets vienmēr atduras pret savām robežām. Tas vienmēr ir jautājums, neraugoties to, kāda ir pieņemta lēmuma padomē. Toreiz mēs runājām par 16. gada budžetu, un toreiz mēs saņēmām uh, informāciju, ka padomju ir lēmumu pieņēmusi. Lēmums bija pieņemts, un uh, budžeta ekspertiem ir jāpārdoma, kāda šo lēmumu var finansēt. Pirmajā fāzē šajā fondā jau bija problēmas, un uh, divi miljārdi no dalībvalstīm mēs saņēmām un viena miljārdu no Eiropas Savienības budžeta. Tā, tas pats ir no otrajā fāzē paredzēts, un tagad ir divi miljārdi no mūsu budžeta. Tā ir jābūt. Un tādā veidā nevar pieņemt lēmumus. Mēs vienmēr esam to teikuši, ne tikai Turcijas gadījumā tas tā ir bijis, jo nevar būt tā, ka katrā samitā tiek pieņemti kaut kādi lēmumi, kas mums tiek prezentēti, uh, un mums tad ir kaut kas jādara, nu, kur dabūs finansējumu no mūsu budžeta. Tas nozīmē, ka no kaut kā nauda mums ir jāpaņem nost, lai šādus lēmumus finansētu, un tā nav nopietna pieeja. Padomē, šīs lietas ir jāpārunā. Tas neatiecas tikai attiecībā uz finansējumu Turcijā, bet vispār uz visiem līdzekļu piešķīrumiem. Pirmais priekšlikums. Uh, budžeta grozījumiem atbilst tam, ko mēs vienmēr esam prasījuši, proti, ka finansējumam ir jābūt ar jaunu naudu, lai mums nevajadzētu samazināt līdzekļus citiem projektiem, un tad mēs varētu paraudzīties, kā budžeta otrajā daļā to varētu darīt, bet manuprāt, ka ir kļūda 1,5 miljārdus no 2019. gada eh, budžeta ņemt, lai finansētu šo projektu. Tas būtu kļūda. Paldies. Eh, paldies. Izskatās, eh, ka neviens cits izsaikties nevēlas, un tā kā komisiju pārstāv Rurel kungs un Van Enka kungs kurš nodarbojas ar bēgļu jautājumiem Turcijā, un viņš ir atbildīgs par instrumentu koordināciju. Vrelkungs, vai jūs runāsiet pirmais? Paldies ar jūsu piekrišanu. Es sākšu un pēc tam mans kolēģis pabeigs manis teikto. Es eh, no sākuma vēlētos eh, pateikties eh, vispārējām referentām par viņa konstruktīvo pieeju strādājot pie šī dokumenta. Un, kā es to saprotu no vairākiem, no tā, ko teica ēnu referenti, tad šī pieeja ir plaši atbalstīta un visticamāk tiks plaši atbalstīta šajā parlamentā, kas ir ļoti labas ziņas. Mums bija ļoti svarīgi kā komisijai tas, eh, ka mēs eh, varam eh, turpināt, izmantojot divu soļu pieeju. Mums ir ārkārtīgi steidzama vajadzība finansēt skolotāju līgumus, līgumus tātad līdz 5000 mm, skolotāju Turcijā, kuri māca Sīrijas bēgļu bērnus. Esmu ļoti priecīgs par to, ka šī prioritāte ņemta vērā un ka mēs varam virzīties uz priekšu ar šī daba pieņemšanu mm, tik īsā uh, laikā. Un var apstiprināt arī to, ka uh, padomi ir atradusi uh, kvalificētu vairākumu, lai turpinātu darbu pie daba, uh, kā to ierosināja komisija, un uh, tā pieņem savu pozīciju šīs nedēļas beigās. Un tāda, kas attiecās uz diviem konkrētiem jautājumiem tieši komisijai, ko uzdeva ēnu referents no zaļajiem, tā es došu vārdu savam kolēģim no Diģinieru. Lūdzu. Labdien, paldies, jā. Es varu apstiprināt to, ka šī instrumenta ietveros mēs esam piešķīrusi 20 miljonus PIS instrumenta ietveros tātad eh, šiem tā, eh, kuģiem eh, un Turcijas krasta apsēdes apmācībā, lai garantētu, ka cilvēki nemirst netālu no Turcijas salām. Un tas tika darīts ņemot vērā prioritātes migrācijas pārvaldībai, kas ir iekļauts instrumenta lēmumā. Un līdz ar to tas ir pilnībā atbilstots un mm, tātad pārvaldība līdz ar to ir atbilstoša arī dam ietveros. Attiecībā uz komisiju. Eh, šis eh, projekts ir eh, pamatots kā dāk, un mēs esam saglabājuši savu pozīciju atbilstošajā darba grupā. OECD darba grupa par to diskutēja šī gada sākumā, un viņa izlēma, ka 97% no 16. gada tātad, finansējuma bija izmantota un Un vakardien eh, eh, bija desmitā vadības eh, komiteja, un vadības komiteja atbalstīja strateģisko konceptu, kas nozīmē to, ka visi izdevumi saistībā ar instrumentu nākotnē būs tātad, mm, šajā mm, daka. Paldies! Paldies komisijas pārstāvjiem! Vispārējais referentkungs, vai jūs vēlties eh, kaut ko vēl teikt, vai arī viss jau ir pateikts? Nu, līdz ar to mēs eh, virzāmies eh, uz vienošanos tātad budžeta komitejā. Balsoties uz vispārējā referenta rekomendācijām, Un es domāju, ka līdz ar to mēs varam eh, beigt eh, darbu. Es vēlos pateikties eh, komisijas pārstāvjiem. Un tagad mēs pārtrauksim sanāksmi un darbu atsāksim pēc piecām minūtēm. Tātad uzklausīšana. Eiropas Savienības politika attiecībā uz bēgļiem, humanitārais darbs. uzklausīsim eh, tātad, dažādus eh, ekspertus eh, par dažādiem jautājumiem. Arī par to, kas attiecās uz mm, teritoriju ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to šobrīd sēdi pārtraucam.